und Herren, Kolleginnen un Kollegen. Godātie kolēģi, sveicu jūs šeit. Mums ir grozījuma darba kārtībā. Tādēļ būs arī ārkārtas sanāksme ār, ārlietu ministru padomē. Un līdz ar to uzskatījām, ka ir nepieciešams vēl pārunāt situāciju Ukrainā nāks arī Ukrainas vēstnieks un Vigāna kungs, kurš ir atbildīgais par šo jautājumu ārējās darbības dienestā, lai informētu mums par jaunākajiem notikumiem Ukrainā. Paldies, ka piekritāt šīm izmaiņām. Ķeramies pie balsošanas. Tātad eh, Ēler kunga ziņojums, atzinums. Ēler kungs, vai jūs kaut ko vēlaties sacīt? Es nevēlētos ieslīgt garos skaidrojumos, garlaikot jūs. Manuprāt, šī ir pirmā sadarbības ar sede un ārlietu komiteju. Mēs sakam, kas ir nepieciešams darīt ārpolitikā. Kā jūs zināt, civilā aizsardzības jomā um, vajadzības globālā iepirkuma līmeņos ir vienkārši neaptverams. Tur vispār pusgada vilcināšanās notika. Arī robežu misijās, Gruzijā, piemēram un tas, kas Ukrainā arī paredzēts. Diemžēl mikrofons neskan. Jā, jau uz pusgadu cenšamies bruņu mašīnas iepirkt, un tur ir pēc pusotra gada ir sešas atšķirīgas krāsas un visdažādākie formējumi. Līdz ar to mēs šobrīd cenšamies pavisam konkrēti atbalstīt pasākumus. Paldies īpaši priekšsarētājiem un budžeta komitejas priekšsarētājiem. To mēs darījām kopīgi. Tātad šeit eh, tas novedīs pie finanšu plānu grozīšana, un tas ir pirmais solis, lai stiprinātu mūsu uzticamību civilējās misijās, ko veic Eiropas Savienība. Paldies! Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Nē, labi, tad ķeramies pie balsošanas. par otro grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Līdz ar to pirmais grozījums atkrīt. Nu tad elektroniski tālāk balsojam par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tas ist bei. Diviem atturoties, trim balsojot pret, 44 balsoja par, apsveicam referentu. Nodosim to Greslas kundzei tālāk tikt galā ar to visu. Ķeramies pie ceturtā darba kārtības punkta. 2013. gada e, vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana, Eiropas ārējās darbības dienests. Jetemekī kundze ir referente. Auštrēvīčijus kungs pārstāvēs viņu tad. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji, tiešām darīšu, ko varēšu, lai aizvietot kolēģi Anneli Jetenmekī, kura, diemžēl, nevar piedalīties šodien sanāksmē. Pirmkārt, man kolēģi vēlas pateikties kolēģis no dažādām politiskajām grupām par ļoti vērtīgajiem ieguldījumiem abu atzinumu eh, sastādīšanā. Viņi atbalsta lielāko daļu no iesniegtiem grozījumiem, priekšlikumiem. Viņa priecājas, ka valda kopīga izpratne starp lielajām politiskajām grupām. Otrakārt, viņa atzinīgi vērtē materiālo kļūdu samazinājumu 4. sadaļā attiecībā uz 2013. gadu. Tomēr trūkumi IPA tēriņos joprojām paliek. Viņa iesaka, ka komisijai izveidoja jaunu eh, clearing procedūru, lai izvairītos no līdzīgām kļūdām nākotnē. Viņa ir arī nobažījusies par korupcijas apsūdzībām attiecībā uz EU Lex misiju Kosovā. Viņa sagaida izmeklēšanas rezultātus pēc iespējas drīzāk, jo Eiropas parlaments kā budžeta iestāde, viņam ir jāsaņem visa nepieciešamā informācija. Uh, Un, protams, ka ir absolūti nulles līmeņa iecietība pret jebkādu korupciju vai krāpniecību. Viņa atzinīgi vērtē to, ka šis jau ir trešais gads, kad ārējās darbības dienas turpina īstenot un izpildīt savu budžetu bez būtiskām kļūdām. Tomēr Ietamekī kundze eh, tur, turpina baust eh, bažas par dzimumu nevienlīdzību, kas e, joprojām ir ārējās darbības dienestā attiecībā uz darbā pieņemtiem cilvēkiem. It īpaši ņemot vērā situāciju augstākajā vadībā un pārāk e, liela paļaušanos uz augstu līmeņa amatu e, vakancēm. Tāpat tiek aicināts integrēt ārējos Eiropas Savienības īpašos eh, pārstāvjus ārējā dienestā. Tas palīdzētu uzlabot situāciju budžeta jomā un nodrošinātu konsekvenci ārējās darbības dienesta funkcionēšanā. Tas arī viss, ko Anelī vēlējās mums pateikt. Paldies! Gabriels Kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos pateikties referentei Jetenmeki kundzei par sagatavotajiem atzinumu projektiem, par to, ka viņa pievērš uzmanību būtiskākajiem jautājumiem. Un es gribu pievērst uzmanību tam, ka runājot par aģentūrām, Eiropas Savienība vēršas pret korupciju, bet attiecībā uz Eleks Kosovo mums nevajadzētu aizsteigties priekšā izmeklēšanas rezultātiem runāt par uh, nopietniem korupcijas pārkāpumiem. Es um, arī um, atzinīgi uh, vērtēju ieteikumus, uh, kā varētu uzlabot darba efektivitāti un kā īstenot uh, lielāku elastību. Tālāk par ārējās darbības dienestu es gribētu pievērst uzmanību par um, revīzijas palātas atzinumu par delegāciju grūtībām um, organizēt publiskos iepirkumus un arī par uh, um, atbalstu uh, no Briseles. Es uzskatu, ka delegāciju vadītājiem ir jādod iespēju vairāk uh, uzmanības veltīt pārstāvniecības pasākumiem. Un uh, runājot par citiem grozījumiem, šeit nav problēma izņemot sesto grozījumu, kas ir pretrunā ar Eiropas tautas partijas grupas nostāju. Uh, bet uh, vēlos pateikties visiem kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem un uzteikt referentu par izcilo darbu. Jā, vielen dank auch an die Berichte. Jā, paldies, saka Lēzings kundze. Paldies eh, referentei, vēlos piekrist daudzam, ko saka referenta atzinumā. Atbilstoši mūsu vispārējai eh, nostājai Kas attiec uz korupcijas pārmetumiem eh, Euleks Kosovas gadījumā, par to mums ir atsevišķa uzklausīšana tikko bijusi, un noteikti no tā ir arī jāizdara secinājumi. Kas attiec uz ERD, es vienmēr vēlētos eh, atgādināt eh, kārtējo reizi to, ka ir jāvienkāršo izdevumu principi. Tad, ja ārējā dienesta darbinieki, it īpaši delegāciju vadītāji, ir atbildīgi par eh, izdevumiem vai budžeta sadaļām, tad parlaments vēlēt, pamatojoties uz ārējā dienesta regulu, nevar pārbaudīt šos izdevumus, un tas uzskat, ka tas ir nepareizi, jo budžeta kontrolas tiesības ir vienīgais saistošais eh, instruments, ar ko mēs varam kontrolēt tā kā neviens vairāk nevēlas izteikties, tad ķeramies klāt pie nākamā darba kārtības punkta. Piektais punkts - Austrovičus kungs - budžeta izpildi komisija. Ah, Jūs sākotnēji izteikumi bija par abiem, tad es saprotu. Skaidrs. Jo, vēl jau labāk. Kurš vēl vēlas izteikties? Neviens? Tad balsosim 9. februārī Strasbūrā par šo jautājumu. Wir sind jetzt drei Minuten früher. Wir, der Herr Wiegand ist noch nicht da. Vigants kungs vēl nav ieradies, trīs minūtes pirms četriem vēl ir, viņš atcīm redzot, tūlīt būs klāt. Dosim viņam šo iespēju. Vēstniekums jau ir ieradies. Wir müssen sehen, dass dieses Ereignis, das am Samstag Mums jāsaprot, ka tas, kas eh, notika sestdien, kad 13 cilvēki tika nogalināti Mariupolē, Tas ir noticis e, no separātistu darbības rezultātā, izmantojot Krievijas piegādātos ieročus, un tādējādi attiecībā uz četru ārlietu ministru vienošanos, tikšanos par e, smagā bruņojuma atvilkšanu. Tam ir jābūt kā priekšnosacījumiem jebkurām turpmākām sanāksmēm šajā līmenī. Varam konstatēt, ka tādējādi separātisti arī skaidri pauduši, ka viņi nav gatavi sarunām un izvērš lielu ofensīvu ne tikai šajā jomā, bet vispār par visu Doņetskas reģionu. Mariupole ir izšķirošais jautājums. Tas ir saistīts ar eh, to, ka iekarojot šo teritoriju, tiktu nodrošināta eh, piekļuve Krimai pa savu zemi. Mēs zinām, kāda ir eh, rezultāti vēlēšanām tur. Un skaidrs, ka tur ir iedzīvotāji, kas skaidri nevēlas nu, pievienoties Krievijai, bet vēlas palikt Ukrainā. Vēlēšanas jau bija, un skaidri tika pausts viedoklis. Šeit nevar būt runas par Krievu tautības cilvēku atbrīvošanu, bet gan tas ir jāskat kā agresijas akts. Separātisti pauduši ir skaidru savu nostāju. šis, šogad varētu būt arī iespēja rast risinājumu. Un uh, pastāv iespēja var būt, ka būs iespējams ierobežot šo jautājumu un atrisināt. Mums arī jākonstatē, ka tas nav noslēgums, bet gan, ka mums priekšā ir ļoti smaga krīze tas, ka ir sasauktā ārlietu ministru padoms, e, ārkārtas sanāksme parāda to, cik nopietna ir situācija, un krīze ir padziļināta un ļoti negatīva. Tas nozīmē, ka tie priekšstati, kas e, ārējā darbības dienestā ir ierakstīti dokumentā, gatavojoties padomēji, Tad, atcīmredzot, jautājumu par sarunu atcelšanu ar Krieviju ir atvirzīti otrā plānā. Arī tie rez rezolūcijā ierakstītie punkti, ka pakāpeniski ir jānodrošina Mīnskas vienošanās īstenošana, un tad var runāt par sankciju mazināšanu vai atcelšanu, tagad mēs redzam, ka notiek pretējais. Tāpēc arī personīgi priecējos, kā pēc zināmām diskusijām un diplomātiskām darbībām ārlietu ministru padomu ir skaidri darījusi. Saprotam to, ka sankcijas ir jāpagarina. Un tas bija kopīgi nostāja. Un nedēļa iepriekš tas vēl nebija skaidrs, ka šāda būs nostāja, bet tagad redzam, kāda notiek diskusija. Un tagad jau sākas runas par to, vai nevajadzētu padomāt par sankciju stiprināšanu. Nu, tad eh, redzēsim, kā būs notikuma attīstība tuvākajās divās, trīs dienās, un man ir tīri ticam liekas arī tas, ka ārlietu ministra padomu varētu prasītu komisijai pa, eh, paskarīties, eh, kāds varētu būt turpmākās sankcijas. Varbūt vērstās pret finanšu sektoru. Tas, protams, nepriecē, kā notikuma attīstība redzam, kas notiek Moldovā. Nu, tad, nu, tad jau pēreiz var paķert arī Odesu klāt, un tad ir pie, piekļuva Piedņistrai. Nu, tur nekas vairs nav izslēgts. Pirms dažām nedēļām tad bija priekšstats, ka to visu varēs ierobežot, apturēt katrā ziņā nenotika plešanās plašumā šajās dienās tagad ir savukārt pilnīgi skaidrs kļuvis, no kurienes nāk šie kaujas manevri. Un to pašu kaujinieki ir paziņojuši. Un mēs redzam, ka tas pieauga intensitātā. Tiek ievests smagais bruņojums, smagā tehnika ar atbilstošiem personālu, lai varētu kvalificēti izmantot šos uh, smagos ieročus, un ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas karaspēka daļas atrodas Ukrainā. Tas balsoties uz to informāciju, kas man ir, nu, tāda ir situācija mums priekšā, un tas, manuprāt, nozīmē to, ka tie sarežģījumi, par kuriem mēs domājām vēl optimistiski iepriekš, var runāt par kādām eh, sarunu iespējām, Tas viss tiek atbīdīts otrā plānā. Jo ir skaidrs, ka paralēli tas nevar norisināties. Būtu loģiski daudz lietas sarunās ar Krieviju atrisināt un labi sadarboties, bet tas nevar notikt paralēli pašreizējiem notikumiem. Protams, ka šādas sarunas var būt tikai tad, kad uh, ir pilnvērtīgi atjaunot tautas pārvaldu. Un tad, Un tas nevar notikt vienlaicīgi ar pašreizējiem notikumiem. Ir svarīgi arī, lai nerastos pārpratumu Maskavā, ka mēs varam pieņemt šīs lietas, it kā nekas nebūtu noticis, un paralēli viss sarunas. Rezolūcija, kur mēs plenāru sēdē pieņēmām, visā šo problemātiku, nu, tad acīm redzot, ir jārīkojas savādāk. Es tad ierosinātu, vai Vigant kungs ir ieradies? Jā, tad viņš ir ieradies. Varbūt dosim vārdu vēstniekam Jelizevam, kurš varētu pāris minūtēs mums eh, savu viedokli paust, un pēc tam dosim vārdu Vigant kungam, kurš sniegs īstu analīzi, lai mēs varētu nelielas diskusijas arī e, izvērst par to, kā tālāk rīkoties. Jūs, ekscelents, lūdzu vārds jums. Vēstniekums. Yeah, thank you very much. Paldies. Uh, godātais Broka kungs, godāti Eiropas parlamenta deputāti, vispirms es vēlos pateikties par to, ka Ukrainas jautājums ir iekļauts šīs dienas ārlietu komitejas sēdes darba kārtībā. Ukraiņu tauta cieš no Krievijas agresīvās ekspansīvās politikas. Uh, Krie, uh, raķešu apšaudēs iet uh, bojā cilvēki, tiek iznīcinātas ēkas. Pēdējo dienu laikā esam piedzīvojuši ter teroristu uzbrukumus pirmkārt um, autobusa apšaude, pēc tam uh, apšaudas Doņetskā un tagad tiek apšaudīta Mariupole, ir gājuši bojā tri, vairāk nekā 30 cilvēku, tā skaitā bērni, ir vairāk nekā 100 ievainoto un 12 tūkstoši eh, cilvēku dzīvo šajā apšaudītajā, bombardētajā uh, pilsētas daļā un eh, tiek turpināta eh, retorika par Doņetskas tautas eh, republiku un tiek apgalvots, ka Mariopolas ieņemšana būtu labākais piemiņas godināšana visiem bojāgājušiem. Un ministrs uh, Lavrovs paziņo, ka ja Kijeva būtu piekritusi Maskavas tā saucam Vajam miera plānam, tad visi šie pēdējo dienu uzbrukumi nebūtu notikuši, bet šis tās saucamais Putina plāns nozīmēja Ukrainas teritorijas okupāciju un suverenitātes zaudēšanu. Man ir jautājums, vai šāds Lavrova paziņojums ir šantāža. Es gribētu atgādināt, ka ja Krievija nebūtu pārkāpusi Ukrainas teritoriālo vienotību un suverenitāti, tad karš Eiropā nebūtu atsācies. Un ja būtu ievērots Minskas vienošanās, tad Ukrainā nebūtu bojāgājušiem. Ja Krievija vairāk nepārpludinātu Ukrainas teritoriju ar uh, saviem uh, karavīriem un militāro tehniku, tad nebūtu uh, Eh, teroristu organizācijas apšaudījušas eh, miermīlīgo iedzīvotāju apdzīvotas teritorijas. Tāpat tiek sagatavoti teroristu uzbrukumi uh, Harkovā, Odessā, Mikolājevā un citviet. Krievija ne tikai piegādā uh, ieročus uh, nemierniekiem Ukrainas teritorijā, bet arī gatavo teroristu uzbrukumus. Notikušās traģēdijas liecina par to, ka Doņetskas un Luganskas tā saucamās tautas republikas ir teroristiskas organizācijas. Un tagad tiek, eh, mēs esam paredzējuši vērsties Hāgas tribunālā prasot uh, nosodīt tos, kas ir izdarījuši teroristu uzbrukums 2014. 15. gadā Ukrainas teritorijā. Un ir uh, jāpieprasa, lai uh, Krievija aptur atbalstu terorismam, lai netiktu uh, stimulēts starptautiskais terorisms. Un, ja Krievija turpinās šādi rīkoties, tā būs pilnībā atbildība par eskalāciju un par uh, bojā gājušajiem uh, Ukrainas uh, teritorijā. Jo tagad, kad es runāju, joprojām notiek kaujas Doņetskas reģionā un Krievijai tuvākajās stundās ir tūlīt jāuzņemas uh, pasākumi, lai pārtrauktu kara darbību. Krievijas prezidentam personiski, uzsver personiski un publiski jānosoda teroristi par Mariopoles apšaudēm un uh, jāicina ievērot Minskas uh, Uh, vienošanos un uh, turpināt mieru procesu. Treškārt, ir jāpieprasa, lai teroristi ievēro pamieru. Ceturtkārt, ir uh, jāsasauc trīs pušu kontaktu grupas sanāksme, lai vienotos par karaspēka atvilkšanu saskaņā ar uh, 2014. gada 19. septembra vienošanos. Piek Piektkārt ir jādod pavēle Krievijas karaspēkam Donbasā pārtraukt uzbrukumu un atvilkt karaspēku no Ukrainas teritorijas. Seškārt tūlīt ir jāpārtrauc uh, smagās uh, kara tehnikas un militāru personālu pārvietošanu uz Ukrainu. Septītkārt ir uh, Eh, jānodrošina Ukrainas suverenitātes atjaunošana eh, uz Krievijas robežas un jāīsteno ECO uzraudzības pasākumu un astotkārt ir jāpanāk, lai teroristi nekavējoties atbrīvo visus gūstekņus un ievēro starptautisko humanitāro tiesību normas. Un Krievijai ir tūlīt nekavējoties eh, jāsāk īstenot Minskas eh, vienošanās. Tālāk, starptautiskai sabiedrībai būtu pirmkārt ir jāīsturpina sankcijas, lai eh, Krievija ekonomiskā veidā maksātu par savu destabilizējošo Uh, politiku. Ir uh, finanšu sektorā, enerģētikas jomā jāizteno sankcijas augsto tehnoloģiju jomā, tāpat ir jāpaplašina sankcijas, nosakot vīzu aizliegumu puķinām pietuvinātām personām un varbūt īstenot jaunas novatoriskās idejas, pirmkārt at, uh, liekt uh, Krievijai organizēt FIFA čempionātu 2000. Tālāk ir eh, jāsniedz eh, humanitāra, militāra un cita veida palīdzība Ukrainai. Tālāk ir jāizdara arī diplomātisks spiediens uz Krieviju, lai panāktu īstenu dialogu. Ukraina ir apņēmības pilna uh, īstenot miermīlīgu noregulējumu saskaņā ar Minskas vienošanos, jo tas ir vienīgais ceļš uz mieru reģionā. Un tādēļ Jūs uh, priekšsēdētāji kungs minējāt ārlietu ministru ārkārtas sanāksmi, tad ir jāuzdod ārlietu ārējās darbības dienestam un citiem dienestiem sagatavot plašu ierobežojošu pasākumu programmu pret Krieviju saskaņā ar 15. janvāra Eiropas parlamenta rezolūciju Pretējā gadījumā tiek īstenota uh, piekāpšanās politika Kremlim, kas apdraud Ukrainas teritoriālo vienotību un vēl tikai uzkurina agresora ēstgribu. Paldies! Herzlichen Dank, ich möchte nochmal. Paldies, vēlos vēl vienu lietu atzīmēt. Es to nevaru vairs izturēt un pieņemt, ka Krievija mēģina radīt iespēju, ka viņa nav iesaistīta šajā konfliktā. Krievija piedalās karā, viņi piedalās šajā konfliktā. Tas Krievijai ir jāatzīst un jāuzņemās arī atbildība risinājuma meklēšanā. Nevis pasniegt to, ka viņi ir malā stāvoši un viņi nekā nevar ietekmēt situāciju. Uh, šādās vecās eh, metodas, eh, nu, tam nevajadzētu mūsdienās eh, funkcionēt. Vīgārd kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāj kungs. Es uh, turpināšu, ņemot vērā jūs nu pat teikto pēdējo teikumu. Se, sestdien. Uh, Eh, augstās pārstāvs, vicepriekš, augstā pārstāvs vicepriekšnādātājs kundze nāca klajā ar savu paziņojumu, sestdien tātad rēģējot uz notikumiem un eh, aicināja Krievijas, separā, Krievijas atbalstītos separāžas līderus un aicināja Krieviju atturēties no jebkāda finansu un militāru atbalsta šiem eh, separātistu līderiem. Tāpat arī ir izdarīts atsaucas uz traģiskajām sekām šiem notikumiem Mariupolē, Mariupolas apšaudē, kura jau ir daudz cietusi jo tas tikai vēl vairāk pasliktina attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tā tad nav nekāda jautājuma, ka varētu kaut kādā veidā atvieglot, mīkstināt šo politiku, kā jau Bēsniekungs noteica, un arī ārlietu augstās pārstāvs un vicepriekšnēdētājs kundze izteikumi, manuprāt, ir ļoti skaidri Jāsaka, ka cīņas uz vietas Ukrainā ir intensificējušās pēdējā laikā, kā jau vēstniekungs to aprakstīja. Bojā gājušie civiliedzīvotāji, to zaudētās dzīvības ir ārkārtīgi traģisks šajā laikā, kad mm, situācija eskalējās. Tātad intensificējas militāra darbība un Krievijas atbalstītie separātisti vēl paziņo par jaunām darbībām. Uz šo vardarbības eskalāciju ir adekvātā veidā jārēģē. Tātad to darīs ārlietu ministrs padoma un vēlāk februārī, ja situācija neuzlabosies, tad arī Eiropa padomas sēdē februārī tiks lēmts par tālākiem soļiem. Ukrainas varas iestādes ir norādījušas, ka separātistu spēki darbojas ar eh, Krievijas vienību atbalstu un notiek eh, papildus 2000 kareivi eh, ievešana šajā reģionā un tāpat arī ļoti advancēti ieroči tiek piegādāti. Mm, izslēgts mikrofons runātājiem. Tā tad ir bijuši arī citi incidenti Harkovā un citur. No sliedēm ir nolaists dzelzceļa um, smago pārvadājumu vilciens un uh, vēl citi notikumi ir notikuši. Jāsaka, tas viss tikai eskalē situāciju. Uh, prezidents Porošenko ir uh, izziņojis daļēju mobilizāciju valstī, ko vēl jāapstiprina ar parlamentāru balsojumu, un apmēram 100 tūkstoši cilvēku tiek iesaukt, 50 tūkstoši pirmajā etapā. 900 tūkstoši cilvēki ir uh, pārvietoti valsts ietvaros, šādi ir uh, cipari un Eiropas uh, Savienība ir pastiprinājusi savu humāro palīdzību, kas arī viss būs ļoti labi redzams rīt. Silien Idiskungs komisārs apmeklēs Ņepa Petrovsku un uh, Tur eh, tiek nosūtīts tāds liels sūtījums no Eiropas Savienības un dalību valstīm, tātad tā būs liela krava, kas eh, tiek paredzēta eh, konflikts skatiem reģioniem un tām daļām, kas arī nav vairs Kievas kontrolas zonā un arī uz Mariupolu. Tas ir tāds svarīgs komunikācijas un koordinācijas pasākums Eiropas Savienībai, bet arī mm, ir arī mm, naudas līdzekļu atbalsta programmas tiem iedzīvotājiem, kam tas ir vairāk nepieciešams. Šobrīd notiek diplomātiski centieni. Pēc Normandijas mehānismu parauga un tie ir bijuši ļoti konstruktīvi. Izslēgts mikrofons runātājiem. Tā tad eh, turpinu. Ir eh, ļoti konstruktīvs paziņojums eh, pēc 12. janvāra sanāksmes. Bet situācija atkal uz vietas Ukrainā ir bijusi tad pilnīgi pretēji. Tātad diplomātskā ceļā ir mēģinājumi panākt spēku atsaukšanu no teritorijas, un uh, ir nožēlojami, ka uh, retorikai politiskajā līmenī nav sekojusi nekāda darbība attiecībā uz Krievijas atbalstītiem spēkiem. Augstā pārstāve ir tikusies arī ar Ukrainas uh, prezidentu Porošenko šīs šajā nedēļas nogalē un ar Krievijas ārlietu ministru Lavrovu un ir nodevusi šos signālus, kas bija viņas paziņojumā jau ietverti, tātad nodevu tos abām pusēm. Tāpat arī ECO pastāvīgās padomas sanāksme ir bijusi, ir paredzēta arī sanāksme ANO drošības padomē un ir sākušās sarunas arī Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā attiecībā uz Krievijas federācijas pārstāvu valsts tiesībām vai tās vajadzētu atjaunot vai nē. Tā tad viss šīs diskusijas, protams, apēno eh, šie šī ļoti smagā situācijas pārsināšanās uz vietas priekšsēdētāji. Ar jūsu laipnu atļauju pavisam īsi gribētu teikt dažus vārdus komitejas locekļiem attiecībā uz reformu procesu, jo kamēr notiek visi šie notikumi, ir arī tomēr jauna valdība, kas ir apņēmusies veikt reformas, un Eiropa sagaida un atbalsta šīs eh, reformas, un Eiropas atbalsts ir atkarīgs no reformu procesa. 2015. gada budžeta likums eh, tika apstiprināts decembrī, un tas lielā mērā atspoguļo jaunās valdības eh, prioritātes un paredz arī decentralizācijas elementus nodokļu sistēmā, kas ir ļoti būtiski. Likums ļauj pārskatīt eh, budžetu un reformu pakotni līdz 2015. Eh, gada februārim, tātad ņemot vērā iespējamās jaunās apropriācijas un jauno vienošanos ar Startautisko valūtas fondu un Startautisko kopienu atbalstot šādus centienus. Un, uh, Kā jūs zinat, padomē šobrīd notiek uh, sarunas tagad par jauno makrofinanciālo atbalstu. Tātad, lai Eiropas Savienība arī varētu piedalīties šajā starptautiskajā atbalstā. Un uh, jautājums tiks pārnāts arī parlamentā. Likumdošanas uh, sistēmas reforma vēl pagaidām nav novadusi pie likumdošanas tādas konsolidācijas, bet ir izstrādāts likuma projekts par um, pašvaldību vēlēšanām, vietēm vēlēšanām, un šķiet, ka tas ir tāds, nu, no progresīvs solis par konstitucionālo reformu. Ir Porošenko ierosinātie grozījumi pēc viņa ievēlēšanas, kas ir izteikti, bet vēl pagaidām nav nobalsots par tiem, tie tiek izvērtēti attiecīgā komitejā un ceram, ka sniegtais novērtējums tālāk ļaus šo darbu virzīt. No Eiropas Savienības perspektīvas ir svarīgi, lai konstitucionālā komiteja tiktu izveidot pēc iespējas ātrāk, lai tas būtu tāds visaptvarošs un caurskatām process, un lai arī tiktu risināts decentralizācijas jautājums, ko vajadzētu nodrošināt ar tādu visiekļaujošu valsts līmeņa eh, dialogu ir nepieciešams veikt arī pasākums uh, nu, pašmāju līmenī, lai risinātu šīs smagās uh, situācijas, kādas ir radušās uh, krīzes dēļ. Runājot par pretkorupcijas pasākumiem, parlaments oktobrī apstiprināja pretkorupcijas likumu pakotni arī par pretkorupcijas biroju izveidi. Un tika Eh, veikts darbs pie šī biroja vadītāja izvirzīšanas un cerams, ka līdz vasarai šis birojs arī sāk darboties. Tieslietu reformas eh, ietvaros parlaments lielā mērā ir debatējis par šo jautājumu, bet ir divi tādi alternatīvi paralēli dokumenti, kas parlamentā tika pārunāti 13. janvārī. Tagad ir komiteja, kas Eh, ko rada ir izveidojis, nozīmējis, kas kopā ar ārvalstu ekspertiem aplūko šos abus paralēlos konkurējošos dokumentus, kas nāk no eh, viens no prezidenta puses, otrs no parlamentāriešu grupas, un mēs gribētu aicināt Ukrainas eh, kolēģis nodrošināt, lai Eiropas padoms, dotais padoms konsultācijas tiks ņemts vērā tālāk par uh, publisko apraidi. 13. janvārī tika balsots par uh, grozījumiem likumā par uh, publisko apraidi un ir paredzēta vēl papildus grozījumi, kas būtu ņemami vērā, tos iesniedza uh, mēdīju brīvības komitejas uh, priekšsēdētājs. Mums ir zināmas bāžas šai sakarībā. Mēs gribētu, lai tiktu nodrošināta tāda pozitīva publiskās apraides kapacitāte Ukrainā, Gribu norādīt, ka šis ir tikai sākums daudz plašākām reformām, kā tas arī ir rakstīts koalīcijas līgumā un Nacionālo reformu koncepcijā, kas pavisam drīz tiks finalizēts, pabeigt, un eh, tad eh, tālāk tas būs pamats arī starptautiskai atbalsta konferencei, kur tiks organizēta pavasarī eh, civilās drošības sektors, arī tur notiek darbība, CSDP misija ir paredzēta. Ar šo pārskatu es arī gribētu noslēgt savu uzrunu, bet, ja ir jautājumi, tad es būšu gatavs atbildēt uz uh, šiem jautājumiem, teiksim, par tirdzniecību un enerģētiku. Nu, Paldies, kolēģi! Mums ir 14 cilvēki pieteikušies uzstāties, tāpēc es lūdzu jūs pieņem to, ka es slēdzu runātāju sarakstu, un otrkārt katram, kolēģis, eh, katram kolēģim viena minūte ir uzstāties. Plenkovičs kungs pirmais, lūdzu. Nā. Viņš ir priekšsēdētājs eh, mūsu delegācijai attiecībām ar Ukrainu. Thank you. Paldies, eh, priekšsēdētāji Broka kungs, un es augstu vērtēju to, ka šo šajā sanāksmē notiek debats par Ukrainu. Es arī nedēļas nogalē tikos ar vēstnieku Jerisēju, mēs konsultējāmies par situācijas eskalāciju Ukrainā. Ir uh, jā, es paužu savu līdzjūtību delegācijas vārdā bojā gājušo ģimenēm Ukrainas valdībai par šiem daudziem bojā gājušiem ceturtdien ir uh, paredzēts sasaukt ārlietu padomi, tā ir iespēja dot skaidru signālu Moskovai, Maskavai un um, nosodīt uh, Krievijas atbalstīto separātistu rīcību, un ir tiešām jādod skaidrs signāls Kremlim. Es uzskatu, ka nākam ceturtdien ir jārīko debates par uh, pirmo parlamenta asociācijas uh, komitejas sēdi, kas notika šeit Briselē. Paldies. Grazie. Io credo che, visto che la situazione... Erikungs, paldies. Uh, es uzskatu, ka tā kā situācija ar katru dienu pasliktinās, mēs varētu Eh, mums vajadzētu uzspiest eh, risinājumu sarunu ceļā katreiz, kad šķiet, ka jau šis, eh, šis risinājums ir gandrīz sasniegts, atkal no kaut, kaut kas atkal notiek, ka šo procesu izjauc, un to mēs konstatējam pēdējo dienu laikā atkal. No vienas puses nevar piekrist Eh, nevar pieņemt eh, to, kas ir noticis Krimā. Mums ir jānosauda Maskavas iejaukšanās austrumu Ukrainā, bet tai pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst pieļautās kļūdas, ka Ukrainā bija eh, nepamatotas cerības par iestāju Eiropas Savienībā, NATO, ka kavējās reformas. Mm, es uzskatu, ka mums ir jānoskaidro, kas varētu panākt šādu risinājumu sarunu ceļā. Es domāju, ka tās ir ASV un Eiropas Savienība. Eiropai ir jāapvienojas, jāatsakās no revanšisma, jāatsakās no tādas piekāpības politikas eh, šajā jomā un uh, tas ir arī kā pārbaudas akmens mūsu kopējai drošības un ārējai politikai. Mums jābūt ir apņēmības pilniem un drosmīgiem. Paldies. Paldies priekšsēdētājs savas grupas vārdā. Es vēlos paust līdzjūtību Ukraiņu tautai un ģimenēm, kuras ir cietušas no vardarbības valsts austrumos. Ir interesanti, ka ECO uzraudzības misijas vadītājs pats ir aprakstījis šo situāciju kā tīšu uzbrukumu uh, mierīgajiem iedzīvotājiem, apšaudot pilsētu ar raķetēm. Tātad tiek, uh, ir uh, sarīkots uzbrukums miermīlīgiem iedzīvotājiem, ir vairāk nekā 30 bojā gājušo, tā skaitā sievietes un bērni ir simtiem ievainoto, un jebkurā pasaules reģionā šādu uh, Uh, situāciju nosaukt par kara noziegumu, un tādēļ es augstu vērtēju to, ka Ukraina vēršās starptautiskajā krimināla tiesā, un mēs uh, tikai varam cerēt, ka šie noziegumi tiks uh, neatkarīgi izmeklēti un visi vainīgie tiks saukti pie atbildības, tiks saukti pie atbildības tie, kas darbojas Doņetskas un Luhanskas tā saucamajās republikās un ir jāstiprina sankciju režīms pret Krieviju, kā to dara ASV, vajadzētu liekt piekļuvi SWIFT sistēmai, tas būtu ļoti iedarbīgs signāls Maskavai, ka vairs nebūs iespējams uh, uh izmantot mūsu banku sistēmas pakāpojumus, bet nu droši vien būs grūti panākt dalību valstu vienprātību. Tāpat uh, NATO un Eiropas Savienības valstīm vajadzētu rīkoties tāpat kā Krievijai un piegādāt Ukrainai aprīkojumu, lai tā spētu sevi aizstāvēt, piemēram, pāris tanki uh, būtu kā īsts um, aturošs spēks, lai pārtrauktu šo uzbrukumu, jo šobrīd no Maskavas agresijas cieši nevainīgi civiliedzīvotāji. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, saka man Bālēna kungs. Mums ir jārunā skaidri, Krīma joprojām ir okupēta, Krievija ir iejauksies arī Austrum Ukrainā un a, tagad arī tā ir iejaukta notikumos Mariupolē un visā reģionā kop, kopā. Tam visam ir savas sekas un augstie pārstāvē, man liekas, vajadzētu ierosināt sankciju pakotni ārlietu ministrs sanāksmē. Uh, jo mēs vienkārši nevaram šo situāciju pieņemt. Eh, Krievija rīkojas ļoti agresīvi, Minskas eh, vienošanās šobrīd vienkārši ir papīriņš, kas ir nolikts plauktā, un mums no savas puses ir jārūkojas, un tieši tāpēc augstajā pārstāvē ir jānāk klajā ar priekšlikumu, un ministriem par to jāspēj vienoties. Paldies! <clears throat> Paldies, eh, priekšsēdētāji, saka Kūzo pirmī kungs, šie kara noziegumi mums ir likuši mainīt savu darbu kārtību. Pirmām kārtām es arī gribētu nosodīt šos noziegumus par to, ka gājuši bojā cilvēki, bet es nedomāju, ka kaut kas būtiski mainīsies. Komisijas priekšsādātājs ir nācis klajā ar preses paziņojumu un ir nosodījis Krievijas pusi, bet bet eh, atkal mēs eh, tikai radam mm, tādas papildu runas un eh, šī komiteja kļūst par tādu kā absolūti pret Krieviju noskaņotu fórumu. Mēs te mierīgi nespējam lietas analizēt. Raķešu uzbrukums ir noticis, jā, bet uh, arī kalnrači ir iesprostoti uh, Um, raktuvē, bet ko mēs darām? Uh, nu, mēs tikai vainojam Krieviju visā notikušajā. Mēs tikai rādam ar pirkstu kaimiņiem un šķiet, ka mēs nemaz negribam rast uh, tādu patiesu mierīgu risinājumu balstoties labām kaimiņu attiecībām. Paldies! Mezerič. Thank you, Chair. Paldies. Saka Mezeriķa kungs, mēs gribētu pozitīvi vērtēt augstās pārstāvus, komisijas vicepriekšstādātājs paziņojumu un piekrītam viņas paziņojumam, un mēs arī gribētu izteikt savu līdzjūtību visām ģimenēm, kas ir cietušas, ir tīpaši Mariupolē un, protams, arī uh, citur uh, Ukrainas austrumu daļā. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka būs ārlietu komitejas ārkārtas uh, sēde, ārlietu ministrā ārkārtas sēde un, un Vairāk kā jebkad ir nepieciešama vienota balss no Eiropas puses, pretējā gadījumā Krievija varēs tālāk stiept un spēlēt šo spēlīti, un nebūs skaidrs, kas tad runā Eiropas un Eiropas Savienības vārdā, kas izriet no visiem šiem notikumiem. Mums jānodrošina, lai neviena dalībvalsts tuvākā nākotnē neiesaistītos nekādās augsta līmeņa divpusējās diplomātiskās sarunās, kamēr notiek šāda notikuma eskalācija. Vai nu tā ir liela vai maz dalībvalsts, vai mazāk vai vairāk spēcīga, nevienu to nedrīkst darīt. Un gribu atkārtot vēlreiz. Mēs izsakam visdziļāko līdzjūtību visiem, kas ir cietuši no šiem uh, uh, noziegumiem pret cilvēci, kurus noteikti būtu jāizmeklē, un atbildīgās personas ir jāsauc pie atbildības. Paldies! Thank you, Chairman. Uh, first, what happens in Mariupol? Paldies. Sarjošs Koļs kungs saka, ka mm, pēdējā notikuma nemaz nav pārsteidzoši. Es atrodu tādas dīvainas formulējumus Mogherīnī kundzes, Šulc kunga un arī uh, vēstnieku kunga definējumos, ka Krievijai jāizmanto ietekme attiecībā uz savām teritorijām. Nu, tas tikai viņai apstiprina Krievijas propagandu. Man liekas, ka šādi izteikumi nedrīkst būt. Par uh, tālākam diskusijām par rezolūciju trešdien. Tātad mēs, es domāju, ka mums nevajag vairāk nosodīt kaut ko, ir nepieciešama rīcība, jo tas eh, pretējā gadījumā ir neproduktīvi. Ar nožēlu pauž to, ka uh, parlaments ir vājinājis savu janvāra rezolūciju, salīdzinot uh, ar septembra rezolūciju, tiek svītrots SWIFT ārā un augstā pārstāve ir nākus klajā ar 19. janvāra paziņojumu, un to arī Krievija varētu iztulkot kā tālāku aicinājumu tālāk uh, iebrukt Ukrainā. Divas lietas jādara, nepieciešams uh, spēcīgākas sankcijas, uh, nespie, nepieciešams sarunas uh, uh Ženēvas ietvarā, nevis Normandijas ietvarā. Mums ir nepieciešams uh, militāri palīdzēt uh, Ukrainai vai no NATO vai no citu dalībvalstu puses, jo pētajā gadījumā šīs konflikts vēl tikai tālāk ievilksies, un ceturtām kārtām Luhanskas un Doņenskas uh, republikas uh, ir jāpaziņo, tātad šīs kustības jāpaziņo par teroristu kustībām, jāpasludina kā par tādām. I'd like just to, um, es vēlētos, saka Gomes kundze, pievienoties tiem kurus uh, neapmuļķo šī Krievijas rīcība un divkosība. Nu, ne tikai Krievijas, bet arī tās atbalstītāji vai, nu, tie, kas, uh, ko interesē uh, Gazprom uh, un dažādi makstājumi. Un es uzskatu, ka pienācis laiks rīcībai. Pietiek runāt. Un rīcība nozīmē sankcijas. Uh, nozīmē apņēmību vērsties pret agresiju un atzīt arī, ka šī, tas, kas notiek uh, Austrum Ukrainā, ka tas nav radies bez iejaukšanās no ārpuses. Ir skaidri redzams, ka Krievija iejaucās šajā reģionā un mēs nevaram nesaukt lietas īstajos vārdos. Dziękuję panie przewodniczący, ekscelencjo, dziękuję bardzo. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, vēstnieka kungam, saka Fotīgas, Fotīgas kundze. Pateicos par to, ko jūs esat teicis šajā komitejas sanāksmē un pateicos kolēģiem, kur uzstājās. Es pateicos Tānā kungam, Sarjušam Volskim, Bālen kungam, Annai Gomešai par viņu teikto. Ir acīm redzams, ka mums no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem. Mums ir jāpārskata mūsu nūjas un burkāna politika. Mēs esam pārāk daudz burkānu jau sasolu, sasolījuši un neesam bijuši pietiekami konsekventi savā rīcībā. Un ir pienācis tiešām laiks uh, noteikt atbilstošu sankciju līmeni, uh, atbilstošu Maskavas rīcībai. Ir tiešām pienācis uh, laiks tā rīkoties. Ja Krievija dodas uzbrukumā, mums ir arī jādodas uzbrukumā ar savām sankcijām, un Krievija ir ievērojami pa pavirzīsies uz priekšu, un mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka Krīma ir okupēta teritorija, ka notiek uh, hibrīda veida karš mūsu kaimiņu valstī, un mums ir uh, jāsniedz arī militārs atbalsts Ukrainai. Paldies. Thank you, Chairman. I think we are all. Paldies, priekšsēdētāji saka Auštrevičus kungs. Mēs piedzīvojam to, ka Krievija kļūst arvien agresīvāk pret savām kaimiņu valstīm un notikumi Mariupolē liecina par to, ka Krievija vairs nav apturama. Un, ja mēs domājam par papildu sankciju noteikšanu, tad Krievijas domāšana ir pretēja pakāpeniska sankcija atcelšana par to, ja netiks uh, turpināt kara darbību. Tā tad uh, Krievija domā pilnīgi pretēji tam, kā mēs. Un es domāju, ka pienākums ir pāriet no sankcijām uz boikotu. Ja mēs uzskatām, ka Krieviju nevar apturēt ar ekonomiskām sankcijām, tad ir jāievieš sporta sankcijas, piemēram mūsu apmuļķoja, mēs piedalījāmies Soču olimpiskajās spēlēs. Un tagad 2018. gadā atkal ir paredzēts jaunas spēles un vēl citi sporta čempionāti. Un līdz ar to ir jā, mūsu principam jābūt vairāk par vairāk, tātad vairāk sankciju. Un jāpieprasa, lai tiek atbrīvot Nāģa Savčenko, ko nelegāli ir sagrūstījuši krievi kaujinieki. Um, thank you. Um, Godāt. Kopš Minskas pamiera noslēgšanas atkal sākus pieņemties spēkā ilūzijas, ka ar Krieviju ir iespējama appeasement politics. Kulāros cirkulē dīvaini, divdomīgi paziņojumi un darba dokumenti, dažas dalībvalsts meklē divpusējas vienošanās ar Krieviju un ignorē Eiropas Savienības ekskluzīvās kompetences tiesības uz sarunām un lēmumiem. Mēs nedrīkstam ļauties ilūzijām, kā ar Putina režīmu ir iespējams vienoties. Viņš ir neusticams partners, kas to daudzkārt ir pierādījis. Tāpēc Eiropa jārīkojās daudz apņēmīgāk. Sankcijas pret Putina režīmu ir nevis jāvājina, bet jāpastiprina. Putina kliķis amatpersonas ir jāiekļauj Eiropas Savienības melnajā sarakstā, Krievija jāatslēdz no SWIFT sistēmas, jāaptur Krievijas darbība Council of Europe, Tajā pašā laikā dalību valstīm ir apņēmīgāk jāstiprina Ukrainas aizsardzības spējas gan ar zināšanām, gan ar bruņojumu. Tā saucamie Luhanskas un Doņetskas pašaizsardzības spēki ir jāpasludina par teroristu organizācijām. Ukraina šodien cīnās gandrīz viena pret daudzkārt spēcīgākas valsts agresiju, kur Krievija īsteno piesazoties ar Austrum Ukrainas teroristiem. Tos apgādā ar smago bruņojumu. Godātie kolēģi, Ukraina tauta, tāpat kā mēs, vēlās dzīvot mierā un pārticībā. Un mūsu pienākums ir palīdzēt Ukrainai, jo tur pašlaik izšķirās arī mūsu nākotni. Paldies! Well, thank you. Señor Brock, usted ha dicho, y yo coincido plenamente, ka Rusija. Roka kungs, jūs eh, teicāt, ka Krievija ir iesaistīta šajā konfliktā, es jums piekrītu, un turklāt šis konflikts ir tās ka nevar teikt, ka tas ir Krievijas agresija pret Ukrainu šajā uh, konfliktā. Pirmkārt ir konflikts starp Ukraiņiem. Uh, loģistiski, protams, ir arī Maskavas atbalsts, par to nav šaubu, bet nevar teikt, ka ir ārēja agresija. Šeit ir endogēni faktori. Protams, uh, mēs esam uh, saskaramies ar agresiju, un Krievija arī šo situāciju stimulē, bet ir arī strateģiski jāanalizē, vai ir uzbrukums vērsts pret Kievu, vai arī ir vēršanās pret Eiropas Savienību, kas arī ir iesaistīsies šajā konfliktā. Un man ir pilnīgi acīm redzams, un mani arī pārsteidz tas, ka mēs ieklausāmies tikai vienā, pus, vienā šajā konfliktā iesaistītā pusē. Mēs neuzkraustām otru pusi, jo Krievija ir lielvara un neviens neieklausās Krievijas teiktajā. AFET komitejā mēs nekad neesam uzaicinājuši Krievijas pārstāvis, mēs nekad neesam izrādījuši vēlmi uzklausīt Krievijas viedokli. Zinat, pirms uh, dažiem gadiem man bija saruna ar uh, ģenerālu Mesneru, kurš uh, ir atbildīgs ar, par sakariem ar presi, ka mums ir jāuzklausa mūsu pretinieki. Uh, arī palestīniešu gadījumā nevar palestīniešu saukt par teroristiem, viņos ir jāieklausās. Un tādēļ vienkārši nosodīt un diskvalificēt, uh, tā ir viena puse, bet uh, Mm, vai tad mēs pasludināsim tagad karu Krievijai? Manuprāt, mēs pārspīlējam. Tas nenozīmē, ka es atbalstu Krieviju. Es pilnībā nepiekrītu Krievijai, bet es nepiekrītu absolūti arī tam, ka mēs uzklausām tikai vienu konflikta pusi. Visama. Monsieur le Président. Euh, Priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mums ir pamats uh, tiešām satraukties par šo Mariupols jautājumu, bet mēs būtu godīgāk pret sevi un pret savu dubultu standārtu politiku, ja mums pirms uh, kādas nedēļas būtu līdzīga attieksme bijusi pret Doņetskas apšaudu bombardēšanu. Mums nevar būt tāda dubult standārtu politiku. Protams, mēs varam paust sašutumu un pamatot sašutumu, bet tikai uz vienā virzienā, bet nevis ot, ņemot vērā arī to, ka otrā konflikta pusē ir daudz bojā gājuši. Un es esmu jau vairāk kārt minējis piemērus par dažādām manipulācijām, piemēram, Izet Begovičs, Kušnera kunga uh, Eh, klātbūtnē atzina, ka ir veikuši, eh, notiekušas dažādas manipulācijas, arī Timešvārā ir bijušas manipulācijas, un arī Hitlers, kurš organizē Reichstāga aizdedzināšanu. Tātad mēs esam vēsturē piedzīvojuši tūkstošiem šādu manipulāciju, un tādēļ mēs nevaram reaģēt uz notikumiem atbilstoši tos neanalizējot objektīvi. Eh, Swift, atslēgšana no Swifta, tas ir uh, ekvivalents kara pieteikšanai. Es pārstāvu kodolu valsti, un es zinu, ko nozīmē karš. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd gatavojam trešo pasaules karu, un tas būs kodolkarš, un jūs neapzināties šobrīd, ko jūs darāt, jo jūs nevēlaties. Uh, gudri un saprātīgi objektīvi organ, o, analizēt situāciju. Tā pie miera mēs nekad nenokļūsim. Mr. Gala. Galerkungs. Es vēlos uh, turpināt šo ideju, uzaicināt vēstnieku Čižovu, bet es zinu, ko viņš atbildēs. Bet vai kāds šeit, šajā telpā tiešām. Sorry. Is there anyone in this room who believes that? Tātad, vai tiešām šeit kāds eh, tic, ka kaut viens tanks eh, vai apbruņojums smagais pār, ir pārdabunams pāri Krievijas-Ukrainas eh, robežu bez Krievijas atbalsta? Uh, Sauksim lietu īstajos vārdos. Krievijas prezidents ir tas, kurš vēlas karu. Viņš mēģina tādēļ eh, sekt izmaksas, tātad izlaupīt eh, Krievijas pensijas schēmu, lai finansētu Krimu un simtiem eh, bojā gājušo Krievijas karavīru Ukrainā, kur nāvs vieta un iemesls tiek slēpts. Mēs pilnīgi skaidri pateicām, ka mēs no Mogherini kundzes ceradien vēlamies eh, skaidrs papildinājums sankciju priekšlikumiem. Paldies! Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal. Paldies par man doto iespēju izteikties, saka Štetins kungs. Es gribētu norādīt, ka pirms divām dienām aizvakar apritēja tieši 50 gadi kopš eh, Winston, Winston Churchill nāvis, un gribu atgādināt, ka viņš mēdza teikt, ka katrs līgums, kas parakstīts ar Krieviju, ir maks, maksā, ir vērts tikai tik daudz, cik papīrs, uz kā tas ir rakstīts. Un es domāju, ka tas joprojām ir spēkā arī šodien. Un tāpēc uzskatu, ka mums ir jāved sarunas, jā jo bez eh, sarunām, dialoga mēs nepanāksim neviena konflikta izbeigšanos. Bet runājot par sankcijām, jā, mums ir jāspēr tālāki soļi. Pēdējā plenārsēdē Strasbūrā mēs uh, apstiprinājām eh, rezolūciju Ukrainas jautājumā 14. punktā uh, Mm, bija rakstīts, ka nekas neatur Eiropas Savienības dalībvalsts no tā, lai tās piegādātu munīciju un ieročus Ukrainai, un tad lai Ukrainu, Ukrainu atbalstītu, un es gribētu griezties pie dalībvalstīm, un īpaši pie manas valsts Čehijas republikas un uh, mūsu premjerministra, jo Čehijas republika pavisam nesen uh, nodrošināja uh, pešmergu kaujiniekus ar uh, Uh, bruņojumu Kurdistānā, un es gribu uzdot jautājumu, tad kāda ir atšķirība? Vai mēs cīnamies uh, pret terorismu tur vai arī palīdzam uh, Ukrainā? Merci infiniment, monsieur le président. Je souhaite très... Es priekšstādētāji, es uh, uzskatu, ka diemžēl šajā uh, parlamentā, plenārsēdē vai komitejā noteikti mūsu kolēģi pārstāv Maskavas viedokli, un šī situācija ir absolūti nepieņēmama. Izsaucienu no zāles, es nepieņemu šādu personisku uzbrukumu. Prēdas kungs, es nevienu vārdā nesaucu. Prēdas kungs, lūdzu, turpiniet runāt. Tātad, Prēdas kungs turpina. Ar jūsu atļauju priekšstādātāju kungs, es nevienu vārdā nesaucu. Un tas uh, no otras puses vēlējos teikt, ka mani ļoti skumdināja pagājuši nedēļ tas uh, fakts, uh, ka kolēģim Lānsbērģim tika aizliegts iebraukt Krievijā, bet viņš ir referents mūsu parlamentā par šo valsti. Un, ja viņam ir diplomātiskā pase, viņam vīza nav nepieciešama, bet viņam tika paziņots, ka ir aizliegts iebraukt Krievijas teritorijā. Un mums būtu uh, jāvēršas pie mūsu sarunu partneriem, lai noskaidrotu situāciju. Un šajā pašā eh, situācijā ir kolēģi, kas pauž Putina viedokli šeit, un tai pašā laikā mūsu kolēģis nevar doties uz Maskavu, un situācija ir ļoti nopietna. Sie meinen, dass die richtige. Krafthausen kungs, ja jūs domājat, ja šie predas kunga izteikumus jums attiec, nu tad jums tagad vārds. Je, on, on va pas, on va pas... Nu, mēs nebūsim liekulīgi priekšsādātāji, kungs, jā, es te tiešām uzskatu, ka šī uzstāšanās, nu, es teicu, ka mēs atrodamies konfliktā, kur ir pretnostatītas divas lielvaras. Ir cīņa par kontroli Eiropā un arī par Eirāzijas projekta īstenošanu. Un šobrīd uh, priekšsādētājs kolēģi, vienkārši runājiet par uh, to, kas šeit izskanēja, nevis sāciet jaunu runu. Tātad, uh, Auzen kungs turpināja, protams, uh, var jau tā teikt, ka no vienas puses ir šis, šie, šis Krievijas cilvēks, kas ir, es it kā esmu, bet tad pārējie jūs esat Vašingtonas pārstāvji. Nu, situācija nav tik vienkārša, mums ir jā, jācenšas saprast, Uh, šī konflikta vēsturiskie cēloņi, un tas, šis konflikts var mūs novest pie trešā pasaules kara, un es zinu, par ko es runāju. Kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, mēs uztveram attiecības ar Krieviju, daudz no mums tur pēdējos mēnešos tur ir bijuši, un mums ir situācija, ka, piemēram, Rebeka Hārms ir aizliegta iebraukšana Krievijā, mēs vēlētos, lai tas, eh, šis aizliegums tiktu atcelts, to mēs apspriedām arī priekšsēdētāju konferencē, to mēs prasam, un esam izdarījuši arī secinājumu, ka līdz šādai atsaukšanai eh, arī nebūs tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem. Čižaukungs ir paziņojis, ka Landsberg kuņģis nevar ieceļot valstī, kā to predz kungs tikko mums stāstīja. Tuvāko dienu laikā delegācijai Krievija būs ar vēstnieku Maskavā un Čižokungu. Varbūt tad var eh, noorganizēt, ka atbildīgie kolēģi arī piedalās. Tas būs, man liekas, eh, trešajā februārī vai kā, nu redzēsim. Es uz, saņēmu informāciju, ka Grossman kungs, Ukraiņu parlamenta spīkers, kuram bija jāierodās šeit eh, parlamentā, varbūt tas varētu būt uh, Strasbūra uh, sesijā, kur mēs Puško kungu varētu uzaicināt uh, Krievijas dumas priekšsarētāju, ja jau neviens neiebilst. Mēs varam arī uzsākt priekšdarbus. Puškal kungs, kā Dumas ārlietu komitejas priekšsēdētājs, varētu paskaidrot mūsu savu nostāju. Tā varbūt parlamentārieši ļauj, varētu mēs sadarboties tad. Bet vēlos vienu lietu pateikt par to, ko dzirdējām Šafhauser kungs sacīto. Šīs lietas ir sarežģītas, bet šajā gadījumā tas ir, manuprāt, absolūti skaidrs. Krievija ir pārkāpusi citas valsts robežas un izvērš kardarbību citā valstī. Detaļas tālāk man neinteresē. Krievija sāka karu. Krievijas karaspēks ir Krimā, viņi ir anektējuši citas valsts daļu un ved karu izvērš kara darbību Austrumukrainā un Mariupols apkārtnē. Tie ir fakti. Tie ir fakti, tos apstrīdēt nav iespējams. Un, un šī distance, kur jūs te izvēršat, nu, tur, tur, to es neatbalstu. Viena pusē tā, kas uzsāka karu, un Minskas vienošanās ir skaidri formulēta jāļauj Ukrainai kopā ar OSCE saskaņā ar starptautiskām tiesību normām atgūt kontroli par savām robežām. Tās ir tautas tiesības. Un Krievija to ir parakstījusi no savas puses Minskas līguma respektīvi. Tāpēc mums jākonsultē, ka viņi no savas puses nepieturas pie tā. Paldies visiem par diskusiju. To arī turpināsim tālākā darbībā. Ejam tālāk pēc mūsu darba kārtības. En la presencia del representante de la Rada. Jums nav iebildumu tad. Dumas pārstāvju klātbūtnē, nu, kad mēs tiksimies ar Dumas ārlietu komitejas priekšsēdētāju, es domāju, ka svarīgi mums ir uzklausīt visas puses, arī Krieviju. Es taču tikko teicu, ka mēs uzaicīs, uzaicināsim Dumas ārlietu komitejas priekšsēdētāju. Tas ir Puško kungs, tas ir tas, ko es teicu. Es sapratu, ka, ka jūs uh, teicāt uh, padomi. Ā, nu jā, Puško, Puško kungs tiešām ir ārlietu komitejas priekšsēdētājs domē. Pārējām pie septītā darba kārtības punkta ziņojums par cilvēktiesību situāciju. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Como vamos con retraso, vamos a comenzar y le voy a dar directo. Paldies. Turpināsim darbu. Tūlīt dod vārdu pat Zirikungam. Bine. Allora, eh, vedo di fare una cosa molto veloce. Eh, labi, paldies, saka Panzērīkungs. Centīšos ātri eh, virzīties uz priekšu. Šī gada ziņojums par uh, cilvēku tiesību ievērošanu. Te ir runa par 2013. gadu, tātad 2013. gadu ziņojumu. Tas ir ļoti būtisks, jo tā izstrāde sakrīt ar 2012. Uh, gadā uzsākto darbību ciklu, ko uzsāka Eiropas ārējās darbības dienas šajā jomā. Tātad tur bija strateģiskais ietvars, rīcības plāns Tāpat arī augstiem pārstāvjiem cilvēktiesībās īpaši loma bija paredzēta un e, jauns darbības cikls atkal tiks uzsākts šogad. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izvērtēt 2012 e, un 2013 gadu šo laika ietvaru un e, izvērtēt rīcības plānu. Mums bija vairākas uzklausīšanas, svarīgākā no tām bija novembrī. Uzklausījām dažādas iesaistītās puses. Priekšstādātājs aicina zālē ievērot klusumu un kārtību. Lūdzu, uzklausiet Pandērī kungu, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, turpiniet. Mums tā tad bija arī diskusijas ar dažādām nevalstiskām organizācijām par to, kā mēs varam mm, izstrādāt labāk šo igadējo pārskatu, mēs izlēmām pieturēties pie tematiskas pieejas, ne tik daudz geogrāfiskas, un iemesls ir tri, trejāts, pirmkārt politiski, tāpēc, ka visu pasaules valstu iekļaušana šajā ziņojumā novestu pie pilnīgi bezgalīgām diskusijām par katru valsti, un tas eh, savukārt novērstu uzsvaru no paša svarīgākā, un tas ir, kā Eiropas Savienība var uzlabot savu rīcības plānu un aktīvu cilvēktiesību aizsardzību, sadarbojoties ar ne Eiropas Savienības valstīm. Un otrais iemesls šai praktiskai izvēlē bija tāds, ka Pārdomu ziņojums ir 362 lapspušu dokuments, kurā ir vairāk kā 150 valsts aplūkots. Tas lielā mērā nozīmē, ka šādam ziņojumam ir jābūt tādam skaidram un uh, kopsavilkumam Un šādā ziņojumā nevar milzīgu detalizētības pakāpi iekļaut. Un trešām kārtām mēs runājam par 2013. gada pārskatu, un tagad atrodamies, esam jau 2015. gadā, ir pilnīgi skaidrs, ka ir notikušas lielas izmaiņas, gan uz labo, gan uz slikto pusi kopš 2013. gada. Runājot par cilvēktiesību vadlīnijām un galvenajām tēmām, tātad tematiskais pārskats, man liekas, ir atbilstošāks. Šajā ziņojumā ir ievads, kurā es atsaucos uh, uz dažādiem Eiropas Savienības un dalībvalsts tiesību aktiem par cilvēktiesībām, tad ir preambula daļa, kurā ir runa par to, cik cilvēktiesībām ir jābūt būtiskām un svarīgām Eiropas Savienības politikā, ka tās ir jāintegrē visās citās politikas jomās. Tālāk ir runa par iespējām uh, uzlabot uh, šo cilvēktiesību un demokrātijas situāciju. Un otrā daļā mēs runājam par konkrētiem atsevišķiem instrumentiem, ko izmanto Eiropas Savienība, lai īstenot savu cilvēktiesību politiku. Un tālāk ir trešā daļa, kur mēs aplūkojam ļoti konkrētas darbības, ko eh, veic Eiropas Savienība, ko atbalsta Eiropas Savienība un dažās daudzpusējas eh, struktūras, ko atbalsta. Un visbeidzot ir secinājumi, kur ir runa par parlamenta eh, darbu un iesaistu uzlabošanu cilvēktiesību aizsardzībā. Darbs bija diezgan grūts, turpat vai 500 grozījumi tika iesniegt manam ziņojumam, un mēs izstrādājām 25 kompromisu grozījumus, un pagājušā nedēļā notika sanāksme ar ēnu referentiem, gribētu pateikties viņiem par to, ka labi sadarbojāties ar mani un ka devāt ar ļoti būtisku ieguldījumu šī ziņojuma izstrādē. Mēs aplūkojām dažādas eh, sadaļas, panācām vienošanos par, kā jau es teicu, šiem minēt, par 25 kompromisu grozījumiem, tāpat arī pārunājām vēl vairākus punktus un bija jautājumi, par kuriem nācās balsot. Tā, piemēram, eh, priekšlikums no dažiem deputātiem paredzēt īpaši Eiropas Savienības pārstāvu, ne tikai cilvēktiesību pārstāvu, bet vēl kādu personu, kura sekot šiem jautājumiem eh, saistībā ar starptautisko tiesiskumu, statautisko uh, humāno situāciju un attiecīgo regulējumu un arī darbotos pārskata mehānismā. Un tur, kur mūsu politika cilvēktiesību jomā nav bijis efektīva, tad vajag pārskatīt uh, attiecības ar šo valstu, sadarbību ar šo valstu. Tāpat ir jāizstrādā arī pasaules politisko, ies, ies, pas, sarakstu pasaulē par to, cik un kāda ir politiskie ieslodzītie, tāpat jāizvērtē tālāki riski, kas pastāv šīm ieslodzītajām personām. Aplūkojam dažādas eh, geogrāfiskās zonas, eh, tos austrums un eh, rietum Sahāru. Un vēl vairāk elementu, ko esam apstiprinājuši. E, ir jauni jautājumi par bērniem un bērnu tiesībām, tāpat arī par e, personu ar invaliditāti tiesībām, ziņojumā runa arī par reliģiskām minoritātēm, par vardarbību pret e, konkrēti dzimumu pārstāvjiem, tāpat ir minēts arī jautājums par vienu dzimumu laulībām, par nāves sodu, par spīdzināšanu, ir pieminēta Dublins konvencija, par robežām un migrē, migrējošām personām par to, ka ir grūtāk prasīt patvērumu. Tāpat ir arī minēts, ka jāpanāk uh, bēgļu status cilvēkiem, kas uh, pārvietojas klimatisko izmaiņu dēļ. Un jānodrošina, lai parlamenta delegācijas varētu labāk strādāt cilvēku tiesību aizsardzības jautājumos. Uh, un lai delegācijas e, vadītāji varētu sadarboties ar mums un mēs varētu uzlabot kopīgi savas e, starpparlamentāro delegācijas sadarbības metodas. Sadarbojamies ar DEVA un INTA komiteju un LIBA komiteju, ņemam vērā viņu grozījums par cilvēku tiesībām un bērnu tiesībām, bet principā tas jau ir iekļauts ziņojumā. Bet uh, esam ņēmuši vērā LIBA grozījumus. Runājot par DEVA grozījumiem, komiteja ir devusi tādu ļoti būtisku ieguldījumu un es esmu ieviesis. Uh, Uh, tādu īpašu sādaļu par um, personām ar īpašām vajadzībām, personām invalīdiem un tāpat arī par bērnu invalīdu tiesībām. Tāpat ir bijuši vairāk interesanti priekšlikumi un uh, attiecībās dažādām, no dažādām politiskajām grupām, no zaļo grupas par uh, divām sadaļām ziņojumā par uh, Uh, sportu un uh, cilvēktiesībām tajā, un ir arī mutisks uh, grozījums, kas ir šai jomā. Nu, tā tad noslēgumā gribu teikt, ka šis ir ziņojums, kas ir centrēts, protams, uz cilvēktiesībām. Te nav runa par kaut kādiem, kaut kādām abstraktām koncepcijām. bet mums tiešām ir jābalstās uz reālu dzīvi, uz reāliem uh, aspektiem un uh, vajadzībām, nepieciešamībām aizsargāt šīs tiesības. Tātad mēs esam centušies uh, Mm, šo ziņojumu izstrādā pat iespējas tādā caurskatāmākā, visaptvarošākā veidā un pateicoties ar efektīvu sadarbību visiem ēnu referentiem, gribu pateikties viņiem vēlreiz, ceru, ka šo ziņojumu uh, atbalstīs uh, šīs uh, komitejas balsojums, kas paredzēts, ja nemaldos, februārī plenārsēdē. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es vispirms uh, gribēju pateikties Pancerī kungam par sagatavoto dokumentu un par to sadarbību, kas mums ir bijusi, strādājot pie konkrē, eh, kompromisa grozījumiem. Mēs eh, tikāmies eh, ar kolēģiem un apspriedām aptuveni 28 kompromisa grozījumus ka ēnu referents tautas partijas grupas vārdā es atbalstīju 19 no 28 kompromisu grozījumiem. Viedoklis, par ko es iestājos, um, attiecas uz uh, grozījumiem, kas uh, nodrošina to, ka tiek labāk ņemta vērā demokrātija. Un, kad mums notika pirmā diskusija par šo ziņojumu, eh, es norādīju, ka mēs eh, runājam par cilvēktiesību, politiku un demokrātiju. Un šajos grozījumos mēs paužām savu apņēmīgo atbalstu um, Eiropas Savienības cilvēku tiesību pārstāvju nostājai. Šeit mēs piekrītam zaļai, zaļo grupai. Ir jāuzteic tas, kā strādā pašreizējais cilvēku tiesību pārstāvis. Tāpat kopā ar kolēģiem liberāļiem mēs paudām uh, viedokli, ka ir jāuzlabo cilvēku tiesību dialogu efektivitāti, kas tiek īstenots ar um, daudzām valstīm. Uh, tā vispārīgā kopā ar sociālistu grupu, zaļiem, liberāļiem un EFDT mēs norādījām, cik svarīga ir uh, starptautiskās krimināla tiesi, tiesas loma šajos jautājumos. Tāpat uh, jārunā par bērnu tiesību aizsardzību, tīpaši kara situācijā. Bet ir arī punkti, kuros mums nav vienprātības, un es kā ETP grupas sēnu referents nepiekrītu virknei kompromisu un konkrēti 26. kompromisa grozījumam, kurš pieprasīja pārskatīt Dubu, Dublinas regulu. Mēs nepiekrītam. Mēs uzskatām, ka šādi jautājumi nav jāapspriež mūsu komitejā, ka tā drīzāk ir Lībe komitejas kompetence, kurā mums nevajadzētu iejaukties. Tāpat Mēs neatbalstam desmito kompromisu grozījumu, kurā tika prasīts, lai Eiropas Savienība uh, pauž savu viedokli par cilvēktiesību dialogu ar trešajām valstīm vispārīgā, nekonkrētā veidā. Man savukārt šķita, ka ir varbūt problemātiski minēt tādas uh, labus nolūkus un uh, centienus. Un tādēļ mēs uh, neatbalstam desmito kompromisu. Un tā vispārīgāk, nu es šeit vienotu vēl 18. kompromisu, es atteicos atbalstīt to, ka daži ETP grozījumi tiek izmantoti, lai veidotu nu, tādus viltus kompromisus. Šeit tiek paņemti divi vārdi no mūsu grozījuma, kas pat nav īpaši būtiski, un tad tiek pasludināts, ka tas nu ir kompromiss. Bet uh, šis uh, grozījums kā ļoti delikātu jautājumu un pilnībā neatbilst uh, ETP viedoklim. runājot par manas uh, grupas kolēģu iesniegtiem grozījumiem, es centos pēc iespējas uh, iestāties par to, kā tiek uh, saglabāta šo grozījumu ievirze, ka šie uh, grozījumi tiek ņemti vērā kopumā, nevis tiek iestrādāt kompromisu tekstā. Es gribu arī norādīt, ka mēs nepiekrītam tam, ka vēlreiz tiek iekļauts eh, rietums Sahāras jautājums šajā ziņojumā. Šī eh, zi ir absolūti nepieņemama, ka tas tiek padarīts par šā ziņājuma centrālo punktu ir problēmas arī daudzās citās jomās. Kādēļ runāt tikai par Rietumu Sahāru? Šajā ziņojumā nav runa tikai par Rietumu Sahāru. Un pagājuši gadu Eh, Tānoka kunga ziņojumā arī nebija sākotnēji runa par rietumu Sahāru, bija runa par Sahelu reģionu, bet tad tika izdarīts spiediens un tika iekļaut rietumu Sahāru. Un tagad atkal tiek eh, organizētas debates par šo rietumu Sahāru, kaut gan mēs eh, vienojāmies neminēt konkrētus piemērus šajā ziņojumā. Es, protams, saprotu, ka ir kolēģi, nu ir pieci no 500 grozījumiem, kas attiec uz šo jautājumu, bet manuprāt, nu nevar tam piekrist, nevar piekrist tam, ka tiek pieminēt tik, pieminēts tikai šis reģions. Šajā ziņojumā kaut arī pancērī kungs norādīja, ka tas ir tāds tematisks ziņojums, ka mēs par to vienojāmies. Un un kā tad būtu jāuztaisa tāds katalogs par visiem šiem cilvēktiesību jautājumiem, bet tagad es uzskatu, ka tā vietā tagad, lai diskutētu par tādu vispārēju situāciju par visām valstīm, notiek tagad centieni Uh, debašu centrā uh, ievirzīt šo rietumu Sahāras jautājumu, kaut gan es domāju, ka mums būs citas iespējas runāt par šo pasaules reģionu. Paldies. Rācaņā Hauit. Hauit kungs nākošais. Thanks very much. Um... Paldies, uh, priekšstādātāji. Visam īsi izteikšos, gribētu pateikties Penzārī kungam, referentam. Es domāju, ka viņš ir uh, izdarījis pareizo izvēli, cenšoties pieturēties pie tematiskā ziņojuma formātā vietā, lai aplūkotu valsti pa valstī, un šai ziņā piekrītu Prēdes kungu, nu pat teiktajam, ka viņš nepiekrīt attiecībā uz konkrēto valsti, bet katrā ziņā, ja šāda ir un šāda būs šī ziņojuma pieeja, tad tā ir jātiecina konsekventi uz visām valstīm, un tad pastāv grupu pienākums balsojot eh, sniegt atbalstu referentam šai ziņā. Es īpaši gribētu atbalstīt Panzerī kunga ziņojumu attiecībā uz darba tiesībām, vienādu laulības iespēju nodrošināšanu par atbalstu uh, eh, EUSR, par Romas statūtu iekļaušanu preferenču sistēmā, tāpat arī par atsauci uz uh, vardarbību. Uh, es domāju, ka ir īpaši svarīga arī 52. rindkopa un attiecīgā komisija ko, uh, korekcija. Mēs esam redzējuši, ka arvien vairāk pieaug tendence, ka valstu valdības vald, runā aizliedz cilvēktiesību organizācijas, kas saņem ārvalstu finansējumu. Tā tad es gribētu atbalstīt, eh, ka ir jāstiprina eh, šie aspekti, kas ir 52. punktā. Tālāk jautājums arī 24. Mm, punkts par cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs zinām joprojām, ka mm, dažādas delegācijas valstī piešķir lielāku eh, nozīmi šīm vadlīnijām seko vairāk kā klājas ieslodzītiem vai kā tiek izslīdz, izskatīts dažādas lietas. Bet uh, cilvēktienis, cilvēka tiesība nevalstiskās organizācijas varbūt uh, reizēm nerunā tik pietiekam skaļā balsī. Mums katrā ziņā vajadzētu līdzsvarot šo darba pieeju, domāju, ka Panzerīkungs to pareizi atspoguļo. Viņš ir norādījis, ka vajadzētu arī izstrādāt ziņojumu par rīcības plāna īstenošanu lai mēs saņemtu varbūt kaut ko tādu konkrētu un redzamu no šī ziņojuma šogad. Tas ir, nu jā, tas galvenais apsvērums. Tālāk par biznesu un cilvēku tiesībām. Esmu bija e, 44. punktā ir skaidri norādīts par nepieciešamību nodrošināt, kā cietušās personas var e, prasīt izskatīt e, lietas attiecībā arī uz lieliem uzņēmumiem un Ženēvā, arī kur es pasākumā notik, bija klāt notiks sarunas par Ekvadoras priekšlikumu, sāk diskusijas par saistošu instrumentu. Šobrīd pastāv atšķirības starp mūsu komitejas un Eiropas Savienības dalību valsts nostāju šajā jautājumā, un to droši vien varētu tā labi izcelt debatēs. jo plenārsēdē mēs paudām citu nostāju, atšķirībā no dalībvalstu valdībām. Tālāk pār eh, cilvēkiem ar invaliditāti. 70. Eh, punkts ziņojumā. Eh, šogad tiks izstrādāts pirmais monitoringa ziņojums par Eiropas Savienības pašas īstenošanu kā tā, nodrošina šīs saistības attiecībā uz šo konvenciju, un es ceru, ka notiks debats eh, ne tikai mūsu komitejā, bet arī plenāru sēdē, jo arī tas varētu būt tāds ļoti svarīgs fokus punkts turpmākam gadam. Bet katrā ziņā es domāju, ka ziņojums ir spēcīgs un, es, eh, spēcīgs, un es esmu lepns, kā Panderī kungs ir bijis par to atbildīgs, un es domāju, ka mēs panāksim spēcīgu atbalstu parlamentu balsojumā. Paldies! Senjor Tānok. Tānok kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāju un arī es gribētu mm, sveikt Panderī kungu attiecībā uz uh, šo ziņojumu. Um, Ēnu referents, uh, viens no viņiem nevar būt klāt, uh, un es gribētu runāt viņu vārdā. 40 grozījumi ir iesniegti, tā kā kolēģi droši vien varēs iepazīties ar to, kādas ir viņa bāžas. Es esmu iepazinies ar šiem ziņojumiem gadu gaitā, un es domāju, ka Hoes un Hovet kungs, mēs vienu brīdi bijām uh, vicepriekšstādātā cilvēktiesību komitejā. Man liekas, tas bija pirms septiņiem, astoņiem gadiem. Un bāžas, ko mēs katru gadu paužam no mūsu grupas puses, ir tas, ka mēs novirzamies no galvenā, galvenās as uh, civilās un cilvēktiesību tiesības uh, un mazāk skatāmies uz sociālām un tiesībām un politiskām vērtībām, kas eh, varbūt nāk no citām pusēm. Tā kā mums ir zināmas bāžas par konkrētiem šī ziņojuma aspektiem, kā piemēram business human rights, tātad eh, biznesa cilvēku tiesības 42. punkts un attiecīgi nākamie četri punkti, tāpat arī 76. par eh, zemes nelegālu sagrābšanu. Šīs lietas ir tādas sekundāras prioritātes starptautiskā mērogā. Uh, apstākļos, kad organizācijas un teroristu grupas, kā Islama valsts, piemēram, tā, pilnīgi nosacīti soda, izpild nāves sodu kristiešiem, šītu muslimu, musulmaņu un citu draudisko kopienu pārstāvjiem un tiek sodīts ar nāvis sievietes, tad viduslaiku metodas tiek piekops, un mēs gribētu varbūt vērst uzmanību tieši uz šādiem jautājumiem, nekā varbūt tik plašiem ekonomiskiem jautājumiem. Un tāpat arī mana grupa gluži tradicionāli nepauž tādu kolektīvu vienotu viedokli. Tas ir tāds uh, katra personīgs uh, pārliecības jautājums par seksuālām reproduktīvām tiesībām, par vienzimumu laulībām vai civilu uh, attiecību nodrošināšanu. Mēs kolektīvi kā grupa nepaužam viedokli šais jautājumos, bet atzīstam, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi un katrs mūsu grupas loceklis balsos atbilstoši savai pārliecībai par šiem konkrētiem jautājumiem. Paldies! Austrivičus kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji! tiešām Alda grupa aktīvi piedalījās eh, diskusijās par ziņojumu un arī centās panākt kompromisa panākšanu. Iesniedzām kādus 30 grozījumus pašreizējiem tekstam. Sveicam Panzērī kungu, kurš no mana viedokļa izveidoja tā ļoti pozitīvu darba atmosfēru un tiešām meklē labākos kompromisus. Ne katra grupa varbūt saņēma meklēto kompromisu, bet mēs varējām vienoties tomēr par galvenajām teksta daļām, kas ir tagad mūsu priekšā, un mums vajadzētu būt priecīgiem par rezultātu. Alde eh, grupa iesniedz deviņus grozījumus, par kuriem ir panākt vienošanās, un teksts kopumā ļoti labi atspoguļo un raksturo tendences cilvēku tiesību politikas jomā attiecībā uz trešajām valstīm. Ziņojums pats ir tāds integrētāks un ziņojuma kvalitāte, manuprāt, ir uzlabojusies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Un es gaidu 2014. gada ziņojumu kur būs nepieciešams izanalizēt, aplūkot jaunas tendences cilvēku tiesību politikā, runājot tieši par agresīvu politiku no dažu kaimiņu valstu puses attiecībā, piemēram, uz Ukrainu. Un es domāju, ceru, kā būs tāds ļoti principiāls un spēcīgs eh, politiskās nostādnes nākošā 2017. gada ziņojumam, bet eh, priekšstādātāji kopsavilkuma ziņā gribā, formā gribētu teikt, ka mums ir e, visas iespējas būt apmierinātiem ar šo ziņojumu, kas ir mūsu priekšā, un e, arī gaidīsim, kāds būs galējais balsojums par e, šo ziņojumu. Paldies! Eh, la palabra. Paldies, un tagad Lokpīlers kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos arī uh, atzinīgi izteikties referenta kungām gan par eh, tekstu sastādīto, gan par grozījumu kompromisos. 18 kompromisos tiešām labs darbs. Mēs varam atbalstīt daļu no eh, kompromisiem un eh, rakstiski arī iesniegsim savus grozījumu priekšlikumus par pašreizējiem kompromisu. Jūs sacījāt, ka arī pats strādājat pie mutiskā grozījuma par bezvalstnieku statusu Mums ir vairāk grozījumi arī par eh, to, lai stiprinātu cilvēktiesību, aktīvistu tiesības, arotbiedrības, eh, darbinieku tiesības. Tāpat arī tā ir eh, daļa no tā, kas izriet no deve atzinuma. Kas attiecas uz šo zemes sagrābšanas, kuršanas aktīvistiem? Tad mēs eh, īpaši vēlamies eh, uzsvērt nepieciešamību pēc stratēģijas saistībā ar zemes konfliktiem. Par cilvēktiesību aizstāvjiem. Instrumentam cilvēktiesību un aizsardzību vai demokrātijas eh, jautājumu nepieciešams uzlabot tā darbu. Tāpat arī speciāli īpašais pārstāvs uh, ir nepieciešams eh, šajā jautājumā. Tas nekādā veidā nemazina īpašās ziņotāja lomu par cilvēktiesībām, viņš veic labu darbu, viņam daudz kas ir darāms, bet mēs esam vienojušies jau iepriekšējā parlamenta ziņojumā, ka īpašais pārstāvs starptautiskajai humanitārajās uh, humanitārajās tiesībās ir eh, lieta, kas mums ir vajadzīga. Mēs tad arī ieviesīsim atsevišķu rinkopu par to, ka prioritāri jācīnās ar cilvēku tirzniecības gadījumiem, tāpat arī rinkopa par eh, sportu un cilvēktiesībām, par Ukrainu, piemēram, FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā notiks Krievijā, un Mums ir pienācis laiks kopā ar sporta federācijām un korporatīviem sponsoriem jādomā arī par cilvēktiesību aspektu šajā, šādos pasākumos. Tāpat arī prasīsim atsevišķu punktu par bruņotu bezpilotu lidaparātu izmantošanu, līdzīgi kā rezolūcijā, kas mums tika 2014. gada februārī pieņemta. Mums ir vēl daži grozījumi padomā, bet eh, tos detalizēt uzskaitīt, tas būs pārāk daudz laika prasīts. Korāla kungs tālāk. No, bene, abbiamo... Grazie. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kā jau mēs to darījām, zinām, cilvēktiesību apakškomitejā. komitejā referenta Pancērī kunga darbs ir radījis labu pamatu kompromisam. Varu piekrist eh, Lokbīlers kundzes komentāram, piekrīt viņas sacītajiem. Vēl jau vairāk eh, mēs atbalstam otra īpašā pārstāve cilvēktiesībās amatu izveidi, tātad Eiropas Savienībā. Priekšsarētājs eh, tagad man eh, laiks izteikties. Nu, mēs nevaram piekrist kopīgiem eh, virzienam, kurā šis ziņojums iet, jo uzskatām, ka Eiropas Savienība nevar nevienam lasīt lekcijas un mācīt citus par cilvēktiesībām. Mums nepatīk šī ideja par iejaukšanos. Un arī tas, ka mēs vienkārši kopējam to, ko ASV dara. Eiropas eh, instruments demokrātijai un cilvēktiesībām ir kā slikta kopija no tā, kas ir ASV. Mēs uzskatām, ka daudzas lietas pietrūkst. Nav pieminēta Palestīnas problēma, Meksikā pazudušie studenti, Guantanamo, Um, ASV rīcība un um, Rietumsahāras konflikts. Šim parlamentam ir jānosoda Sahāras iedzīvotāju tiesību pārkāpums, ko Maroka okupē Rietums Sahāru. Cik es sapratu, iepriekšējā sasaukumā vairāki parlamenta deputāti eh, tika izraidīti no valsts, kad vēlējās apmeklēt eh, šo teritoriju Rietum Sahārā. Un ir eh, plānots apmeklēt Rietum Sahāru. Šī misija gan vēl nav organizēta, jo ir spiediens no Marokas. Hasanas Alievs lieta, tur tiešām kauns par to. Manas valsts ministrija pilda Marokas, Marokas eh, iestāžu gribu, tāpat arī ANO delegācija, kas tika sūtīta uz Rietumu Sahāru. Un eh, Rietum Sahārā paredzēts ir eh, referendums un eh, tiek prasīta cilvēka atbrīvošana, kas ir Marokas cietumos, bet tas nav noticis. Un tas ir jāņem arī vērā, kā referendum tas, ko dara Anno. Mums nevajadzētu skatīt to divpusējā kārtībā, sakot, ka iesaistītās puses ir Alžērija un Maroka tikai, kaut arī ir pilnīgi skaidrs, ka Polisārio front ir okupētās Rietum Sahāras eh, pārstāvu okupāciju veikus Maroka. Šajā konfliktā iesaistīti tikai okupētāji un okupētie. Mums nevajadzētu eh, iesaistīties šajās manipulācijās, mums ir jāskata tiešām pēc būtības situācija un jāievēro cilvēktiesības un kā tās ietekmē starptautiskās tiesības. Nākamais runātājs. Milan Monkungs. Es eh, esmu ilgu laiku pavadījis strādājot parlamentā, es piekrītu Predis kungs sacītājiem, piekrītu šim ziņojuma eh, virzībai kopumā. Arī sociāls koordinatoram eh, piekrītu. Ierosināšu dažus grozījumu priešlikums līdzīgā virzienā. Mēs atbalstam šo ziņojumu. Tas tikai loģiski ja referents izvēlas eh, apzināti tematisko pieeju, tad to grūti apvienot ar konkrētām geogrāfiskām atsaucēm, jo šādām atsaucēm tad ir jāaptver visas valstis, kur ir eh, cilvēktiesība pārkāpumi, bet paskatoties 180 valstīm, starptautiskajā sabiedrībā tur ir daudz gadījumu, kas būtu jāpiemina. Un tad ir rūpīgi jāpiestrādā, lai mēs nebūtu eh, pārāk eh, neobjektīvi. Referents, manuprāt, ļoti konsekventi pieturās eh, pie izvēlētās pieejas, un cilvēktiesību jautājumu, protams, ir ļoti sensitīvi. Un tas, ko referents nevar darīt, ir koncentrēties uz trim, četrām situācijām, trim, četrām valstīm. Tas izjauktu līdzsvaru, un e, ziņojums vairs nebūtu objektīvs. Referentam jau no paša sākuma ir jāizvēlas pareizā struktūra. Paldies, Gomes skundze. Ir tiešām svarīgi, lai šajā ziņojumā ikgadējā par cilvēktiesībām atgādinātu savu valstu valdībām, ka viņiem ir jābūt konsekventiem saskaņotiem savā pieejā ārpolitikā, cilvēktiesībām, līdzīgi kā tas ir arī iekšpolitikā. Es saprotu, kas tiek darīts. Paldies Antonio Pancērī par viņa darbu, kas ir kā labs pamats. Tāpat arī viņa mēģinājumos apstrādāt visus grozījumus, ko iesnieguši kolēģi, tas skaitā arī es Es saprotu, ka centieni racionalizēt e, notiek, bet es īsti neuzskatu, ka ziņojums par cilvēktiesībām varētu būt, e, neradot nekā, neminot nekādas atsauces uz cilvēktiesību pārkāpumu. Es domāju, uh, ka es esmu viena no tiem, kas iesniedz grozījums par Rietumu Sahāru. Un tas ir tādēļ, ka mums ir ļoti nopietna problēma cilvēktiesību jomā, kas ir ne tikai cilvēktiesību problēma, bet tā skaitā. Un vēlos atgādināt pirmajā pāntā startautiskajā konvencijā par civilēm politiskajām tiesībām. Un um, ir tieši uh, tiesības uz pašnoteikšanos. Tātad tas ir pirmais pāns būtiskajā elementā, kā cilvēktiesību eh, aktā. Tās ir cilvēki, tas ir cilvēktiesību pamats. Tas, tās tiek pārkāptas un līdz ar to netiek nodrošināts arī individuālās tiesības. Es uzskatu, ka tie no mums, kurus uzskata sev par Marokas draugiem, nevajadzētu pievienoties tiem, kas izvairās no šī jautājuma apspriešanas. Tā ir Maroks problēma, bet tā ir, protams, jāskatā no ietvaros. Un es nepieņemu mūsu dalību valstu nostāju, kur vienkārši nevēlas skatīt šo jautājumu, lai neradītu neērtu situāciju mūsu draugiem Marokā. Tā ir absolūti nekonsekventa nostāja ne tikai attiecībā uz uh, cilvēktiesībām, bet uz starptautiskām tiesībām kopumā, un tieši tādēļ mēs vienmēr Rietum-Sahāras jautājumu pieminam. Ja mēs eh, zinām, ka citur nekur tur nevaram skatīt, es to labi apzinos, kādas grūtības mums ir bijušas, cenšoties apmeklēt Rietum-Sahāru un tās cietums, es biju daļa no misijas, kas devās uz turien, ka delegācija tā nebija parlamenta delegācija, bet gan grupas delegācija, uh, Mēs eh, centāmies apmeklēt eh, ieslodzītos abas cietumos un nevarējām to izdarīt. Bijām Lajunas cietumā, bet nevarējām eh, tikties ar ieslodzītajiem, kas ir absolūti nepieņemami. Tā, tā kā tā nav laba politika. Tas nav, ka tie, kas ir Maroks draugi, izvairīsies no šī jautājuma. Protams, tam ministru nav arī cilvēktiesība mandāts. Es tāpēc uzskatu, ka ir tikai piemērot. Tā rūkties. Labi, tie, kas no mums aktualizē šo jautājumu, e, nepadosies, mums ir jāuzņemas savu atbildība, un mēs nevaram turpināt izvairīties no cilvēktiesību jautājumu skatīšanas Rietum Sahārā, un tas, protams, saistīts ar tiesībām uz pašnoteikšanos kā to, var, eh, kā to ir jāspēj darīt arī Rietumsakāras iedzīvotājiem. Paldies, eh, Gomes kundze. Rikardo Sērri tagad no ārējās darbības dienesta. Thank you, Mr. Chairman, also from... Paldies, priekšsarētāji. No, arī no mūsu puses eh, pavisam īsi stingrs atbalsts šim ziņojumam, kurš, mūsuprāt, ir īpaši koncentrēts Es arī atzinīgi vērtēju pat Zari kunga izvēlēto tematisko pieeju. Kā pat Zari kungs jau pats sacīja, šis ziņojums e, tiek sastādīts mums ļoti svarīgā brīdī, tas ir pareizā laikā, kad beidzās no vienas puses mūsu pašreizējais rīcības plāns par demokrātiju un cilvēktiesībām, un tieši tad, kad sākas process kas saistīts ar jauna rīcības plāna apspriešanu un varbūt jaunu rīcību ierosināšana un apspriešana. Mēs uzskatījām, ka tas ir īpaši svarīgi apspriest šo jautājumu, protams, arī ņemot vērā spiedienu. Dažas lietas no tām, ko es varu īpaši izcelt, ir ir to, ka mūsu ārpolitikā centrālā loma tieši cilvēktiesībām ir jāatvēl, tāpat arī svarīgais uzsvars, kas tiek likts uz e, iestrādāšanu, cilvēktiesību iestrādāšanu visā mūsu politikās e, īstenojot jauno rīcības plānu, tad noteikti būs e, viena no būtiskākajām mūsu prioritātēm cilvēktiesību jomā. Tāpat mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi izmantot arī ziņojumā minētos ierosinājumus saistībā ar mūsu instrumentu praktisko īstenošanu. Mēs zinām, ka mūsu rīcībā ir esot virkne instrumentu, ko varam īstenot, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu uz vietas, bet ir nepieciešams arī uzlabot šo instrumentu izmantošanu. Un šajā ziņā šeit ir labi ierosinājumi. Daži instrumenti jau tik pieminēti, cilvēktiesību dialogu, piemēram, cilvēktiesību delegācijas, kontaktpunkts šajās delegācijās mums ir jāuzlabo šie in instrumenti, un, protams, tas ir darams eh, nākotnē kopā ar parlamentu. Es domāju, ar to es arī varu eh, likt punktu, varu pavisam īsi eh, pieminēt arī igadējo ziņojumu, kas tiek gatavots attiecībā uz 2014. gadu, tas drīzāk būs jūnijā šogad gatavs, un mēs ar nepacietību gaidam arī jūsu ziņojumu pabeigšanu un uh, tā pieņemšana tuvākajos mēnešos. Paldies! Un dodu vārdu atpakaļ referentam. Pavisam īsi. Vēlos pateikties visiem, visiem ēnu referentiem, visiem, kur izteicās Hauit kungam, paldies par viņa laipnējiem vārdiem. Es domāju, ka mums ir eh, šobrīd visas iespējas pabeigt ļoti labu darbu, Vispirms par Rietumu Sahāru vēlos pieminēt. Tad, kad es piešķīru ziņojumam tematisku struktūru, es vienojos objektīvi ar Predz kungu, ka nebūtu piemēroti skatīt geogrāfisks jautājums, bet esmu saņēmis mandātu no ēnu referentiem apsvērt hipotēzi, Eh, mēģinot panākt kompromisu. Saņēmu daudzus risinājumus un jau šobrīd varu sacīt, eh, ka nu, nevar, nav tā, ka cilvēki netik brīdināti cilvēcīgi. Nu, nevar panākt vienošanos par kompromisu šajā tematā. Jo tad man vienkārši jāsaka nē visiem grozījumiem. Mums ir tad jāatgriežas pie sākotnējās struktūras un jāpaliek pie tematiskās pieejas šajā ziņojumā. To es saku tādēļ, lai cilvēki neteiktu, ka es nebrīdēju. Nē, ja apstākļi to atļauj, tad mēs panāksim kompromisu par šo tematu. Ja nē, tad atgriežamies pie sākotnējās pieejas, kas bija tematiska. Visbeidzot, kas attiec uz īpašo pārstāvu starptautiskajās tiesībās, tā skaitā cilvēktiesībās, piekrītu, ka Respektīvi, es saprotu iesniegtos viedokļus, bet man nostāja tāda, pašreizējais īpašais pārstāvs par cilvēktiesībām tā ir viena lieta, bet atstāsim to demokrātijas ziņā, lemjot par šo grozījumu. Tātad, jā, šī hipotēze tiks atbalstīta, un nu, lai tā būtu, e, tas nozīmētu, ka mēs paplašinātu pašreizējā pārstāvja cilvēktiesībās mandātu Un cerams, ka mēs varēsim panākt plašu atbalstu eh, komitejā. Paldies, Panzerikungs. Atstāsim tad šo punktu. Pie tā atgriezīsimies 9. februārī Strasbūrā. Mūsu nākamā sanāksme ir 2. februārī Strasbūrā 3. pēcpusdienās. Un tagad būs paplašinātā prezidija sanāksme, un līdz tā ir 5 minūšu pārtraukums.